Rolīns Klods ir mūsu pirmais runātājs, lūdzu. Vai viņš ir klāt? Rolīns Klod. Priekšsēdētājs kundze, ja direktīva par uh, darbinieku nosūtīšanu, norīkošanu darbā ir ārkārtīgi sensitīva joma gan uh, darba ņēmējiem, gan arī darba devējiem, uzņēmumu vadītājiem, ir tīpaši būvniecības un uh, ceļu transporta jomā. Katru dienu man uzdod jautājums gan pilsoņi, gan darba devēji, sociālais dempings ir um, ārkārtīgi liela sērga, kas ar vien uh, vairāk noved pie tā, ka Eiropas projekts uh, ir neveiksmīgs izgāžas, un mums ir tāpēc jācīnas pēc sociālo dempingu. Uh, izpildu direktīvai vajadzētu labot zināmas trūkumus darbinieku norīkošanas direktīvā, bet katrā ziņā ir steidzami jārīkojas, un tas jātransponē nacionālā līmenī, jārīkojas ambiciozi. Uh, tā lai nodrošinātu strādājušo tiesības un beigtu krāpniecisku un negodīgu konkurences izmantošanu. Nacionālajām un Eiropas iestādēm ir jādod pilnvaras un iespējas izmantot sociālo partneru pieredzi. Mums ir jāstrādā un jādomā, kā daļai pārskatīt šo direktīvu. Paldies! Dank. Vielen Dank. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Čaba Molnars. Jums ir viena minūte, lūdzu. Elnök asszony, egy szörnyű idézettel szeretnék kezdeni. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kundze, es vēlētos vispirms eh, citēt kaut ko diezgan briesmīgu. Eh, izskatās, ka mikrofonā nerunā runātājs. Is it okay? Tagad viss darbojas, jā, lūdzu, jūs varat runāt. Vispirms vēlos citēt. Mēs nevēlamies, lai cilvēki no citām kultūrām un ar citiem ieradumiem, lai šie cilvēki dzīvotu mūsu tuvumā. Mēs vēlamies, lai Ungārija paliek Ungārija. Un šo traģisku teikumu neteica nekādi ļaunie pret, eh, spēki, bet tas bija Orbana kungs, kas Parīzē to teica. Un, manuprāt, eh, kaut ko tādu teikt ir vienkārši traģiski. Arī Francijas iedzīvotājus tas dziļi aizvaino. Mūsu premjerministrs uzskata, ka imigranti izraisa ļaunumu. Viņš teica eh, šos vārdus un ar to pierādīja, ka viņš nedrīkst būt starp valstu vadītājiem. Mēs dzirdējam šos vārdus un Viņš šeit runāja pret Eiropas pamatvērtībām, tāpēc mums Eiropas parlamentā ir skaidri un gaiši jāpaziņo, ka Orbāna kungs nerunāja visu Ungārijas iedzīvotāju vārdā, un mēs joprojām ticam Eiropas pamatvērtībām. Paldies! Tagad lūdzu Angels Džambaski, jums ir viena minūte. Jā, Angel Džambaski. Angel Džambaski, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā cienējamie kolēģi. Ņemot vērā to, kas pavisam pēdējās dienās ir noticis Parīzē. Un tas bija islama terorisma akts vērsts pret Eiropas vērtībām. Tātad šajā kontekstā mani ļoti satrauc nākotne tūkstošiem nelegālo imigrantu, kas ir iebraukuši, kas ierodas Eiropas Savienībā un kas ierodas arī Bulgārijā. Nesenie notikumi liek pārdomāt imigrācijas sistēmu Eiropas Savienībā. Domājot par solidaritātu un mūsu kopīgām vērtībām, Bulgārija nevar atļauties savā teritorijā uzturēt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuri nav saņēmuši bēgļu statusu. Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama kopīga drošības politika un jānodrošina tāpat laikā mūsu uh, drošība un uh, mūsu vērtību drošība. Paldies! Paldies, un tagad lūdzu Bešere Bastrēčē kundze. Jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētā. Šodien Venecijālā joprojām vēršas plašumā vajāšanās, mediju pārstāvju vajāšanā un uh, dažādas citas uh, diskriminācijas izpausmes, un tā ir nav uh, tikai, tas nav tikai mans viedoklis, un pat Beļģija to ir atzinusi, ja mēnešiem ilgi nelegāli tiek ieslodzīti cilvēki. Mums ir ļoti svarīgi šo situāciju nosodīt, bet manuprāt ar to nepietiek. 100 20 deputātu līdz šīm nav parakstījuši. Pa, parakstījuši ir ļoti svarīgi nosodīt šo situāciju, tāpēc arī darīsim visu, lai Venecuēlas valdība darītu to, kas no tās tiek gaidīts un eh, saviem iedzīvotājiem nodrošinātu cilvēktiesības. Internetā mums ir pieejama informācija arī šeit, es turu eh, to cilvēku attēlus, Geraldine Marino, mēs esam jūsu pusē. Mēs atbalstam jūs, jo mēs šeit Eiropas parlamentā darīsim visu, lai jums palīdzētu. Paldies. Nākamais runātājs ir Sikliotis Neoklis. Jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. se, kopš 6. janvāra persona atrodas uh, un joprojām notiek uh, seismiskie pētījumi un uh, Kiprā situācija ir ļoti nopietna un, protams, tas nekadā gadījumā neļauj turpināt risināt eh, situāciju Kiprā, Eiropas Savienībai vajadzētu pēc iespējas eh, nopietnāk strādāt, darīt visu, lai Turcija piekristu un akceptētu eh, balsojumam, kas nesen ir noticis attiecībā uz Kipras īpašo ekonomikas zonu, ņemot vērā mūsu tiesībās, mums ir jābūt visām tiesībām arī uzņēmējiem tā, lai tie uzņēmumi, kas ir reģistrēti, tā lai viņi varētu turpināt strādāt Kiprā, un tāpēc ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk šo situāciju risināt, tā lai Turcija pēc iespējas ātrāk atsauktu savu nostāju. Tagad lūdzu Žordi Sebastijā. Sebastijā. Sebastijā kungs. Tā, queridos kolēgas. Cienījamie kolēģi. 15. janvārī mēs saņēmām labas ziņas par C hepatītu. 95% gadījumu uh, ir iespējams palīdzēt uh, C hepatīta slimniekiem, taču Spānijā šis medikaments nav pieejams. Un tas nozīmē to, ka 30 tūkstoši cilvēku, kuri nopietni cieš un uh, kuriem varētu palīdzēt, šie cilvēki maz nevarēs izmantot uh, medikamentu. Šobrīd sanāk tā, ka Spānijas valdība labprāt atbalsta bankas un glābi bankas, bet cilvēku dzīvības nē. Un šeit es runāju par ļoti konkrētu krīzi, par to, ka cilvēku dzīvības uh, ir apdraudētas. Mūsu iedzīvotāji mirst tādēļ, ka ir tik traģiska situācija. Un tagad lūdzu Tims Ekers, nākamais runātājs. Uh, must... Mums apgalvo, ka mums ir jāpaliek Eiropas Savienības sastāvā darba vietu dēļ, vai jūs eh, varat to paskaidrot tiem maniem 220 vēlētājiem, kas zaudē darbu pēc tam, kad tika slēgta spēkstacija 2013. gadā? Attiecīgais tiesību akti paredzēja šo spēkstaciju slēgšanu, kas sniedza trēždaļu no elektrības resursiem, un tas tika darīts, lai eh, cīnītos ar klimata pārmaiņām. Mīlibenda kungs un viņa sabiedrotie nedarīja neko, lai izglābtu šīs darba vietas, un kopā jūs esat likvidējuši darba vietas manā kopienā. Jūs esat aizmirsuši par eh, tādām kopienām kā manējā, un eh, jūs arī sodīs par jūsu darbiem, jo jūs neiestājāties par darbu cilvēkiem apvienotajā karalistē. Paldies!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 izveide nodrošinātu alternatīvu gāzes piegādes ceļu Eiropai un tādējādi gādātu par piegāžu drošību, taču negodīgi Eiropas Savienības konkurences noteikumi neļauj šim projektam īstenoties. Gāzes piegāda tikai Vācijai nav lielākā problēma. ASV pārstāvji Ungārijā apgalvo, ka South Stream apdraudēs Eiropas Savienības piegāžu drošību, galvenokārt tāpēc, ka tas nav šīs puses interesēs. Eiropas Savienībai ir jāsaprot, kā interesēm tā kalpo, un globālajā cīņā par enerģiju, vai tiešām Eiropas Savienība kļūs par ASV sabiedroto, vai tā tomēr kalpos iedzīvotāju interesēm. Paldies. Nākamā runātāja Marijāna Petīra. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es kā cilvēks, kas iestājas par tiesiskumu, pieprasu Eiropas komisijai aicināt Sērbiju pārtraukt eh, strādāt pie grozījumiem pie tās likuma par uh, valsts eh, struktūra lomu eh, kara nozieguma izmeklēšanā. Ja Serbija netiks apturēta, tā nevarēs turpināt savu ceļu uz Eiropas Savienību, jo tā apdraud Horvātijas iedzīvotāju intereses. Serbija tiesā Horvātijas pilsoni e, balstoties uz aizdomām par noziegumu pret citu Horvātijas pilsoni, kas notika uz Horvātijas zemes, un e, šī prāva ir absurda. Velko Maričs, Horvātu karēvis, tika nolaupīts Serbijas teritorijā, viņu tur turēja apcietinājumā piecus gadus, un tāpēc es pieprasu, lai Eiropas komisija pieprasītu, uh, Serbijai pārtraukt eh, darbu pie šī likuma un eh, Māriča kungu nodot Horvātijai, lai viņam varētu garantēt drošu, godīgu tiesu. Paldies tālāk vārds Pospišila kungam. Jā, chci informovat eh, kolegi o tom, že u nás. Priekšsēdētē vēlos informēt visus, ka mums Čehijas republikā ir ļoti nopietna situācija, kas ir saistītā kas ir saistīta ar eh, valsts iepirkumiem, un 14. Eh, gadā ir situācija arvien pasliktinājusies. Čehijas republikā mēs varam redzēt, ka Eiropas Savienības līmenī nepieciešams šo situāciju risināt. Mums ir jā, jābalstās uz tiem pašiem tiesību principiem, uz kuriem balstās uh, valsts iepirkumi Eiropas Savienībā. Un uh, ir svarīgi, lai uh, lai tie, kas vēlētos darboties, lai viņi varētu to darīt tā, lai būtu iespējams darboties vīrās visā Eiropas Savienībā. Ir ļoti svarīgi turpināt tiesību normas, un tad es uzskatu, kā īpaši M mazi un vidēji uzņēmumi, bet arī lielāka uzņēmumi varēs daudz labāk piedalīties valsts konkursos un radīt jaunas darba vietas. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par noteikumiem, par uh, Eiropas Savienības direktīvu un ir nepieciešams paplašināt uh, valsts iepirkumu bāzi. Paldies! Paldies. Nākamā runātāja Katrīna Stīlers. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, šovakar gribu aktualizēt uh, cilvēku nolaupīšanas, jo īpaši bērnu ievešanas jautājumu. Tas ir um, otrais lielākais nelegālo ieņēmumu avots uh, pasaulē. 1,2 cilvēki tiek nolaupīti pasaulē un tiek uh, lēsts, ka 27 līdz 35 miljonu cilvēku ir kļuvuši par vergiem tādā ceļā, un uh, būtībā tā ir vesela polijas populācija. Un es vēlos. Uh, runāt par iniciatīvu, kas koncentrējas uz 50 tūkstošiem neaizsargāto bērnu, eh, gādājot par viņu izglītību un pasargāšanu no cilvēku tirzniecības. Noslēgumā bērns tiek nolaupīts katrās 30 sekundēs, un manas runas laikā vairāki bērni statistiski ir kļuvuši par cilvēku nolaupītāju upuriem. Mums ir jācīnās ar šiem uh, šausmīgajiem noziegumiem un jāgarantē bērnu aizsardzību visā pasaulē. Paldies priekšsēdētāji, paldies Stillers kundze, un tālāk uh, vārds Alfrēdam Santam. Thank you, Madam President. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējos gados mēs Eirozonai esam veidojuši spēcīgu drošības struktūru, kas eh, strādājusi ar vairāk instrumentu starpniecību, lai eh, saglabātu ekonomiskos rezultātus vēlamo parametru ietvaros, un tas ir radījis tādu kontrolas ilūziju, jo. Bet te pašā laikā ir notikumi, piemēram, Grieķijas vēlēšanas, kas sagādā bāžas. Uh, Eiropas projekts ir kļuvis pārāk svarīgs, lai ļautu tam nogrimt, un tas ir gan tā galvenais spēks, gan arī galvenais vājums. Jau no paša sākuma Eirozona nebija optimāla monetāra zona, tai nebija nepieciešamo federālo struktūru, kas to padarītu nesagraujamu. Ekonomiskās atšķirības ir palielinājušās. Um, kontrolas pārņemšana ir kļuvusi par tādu politisku fetišismu, kas varētu graut eh, savienības eh, maigo vāru. Struktūra ir atkarīga no novecojušām uh, premisām, kuras vajadzētu atjaunot. Paldies! Nākamais runātājs uh, Stabatī kungs. Frau Präsidentin! Priekšsēdētāji! Es vēlos pastāstīt par kādu notikumu manā Briseles eh, bīrojā, par eh, kuru jūs varbūt jau zināt, eh, man strādājot ar datoru, pazuda elektrība, un tad tā pēkšņi atvie, atvā, atjaunojās pēc pusstundas atkal atkārtojās tas pats, un tad es sapratu, ka manā birojā ir instalēts kustību detektors, kas nosaka, vai kāds atrodas telpā un vai nav aizmirsis izslēgt gaismu. Es saprotu, ka tādā veidā tiek taupīta elektrība, bet vai tas nozīmē, ka mums visu laiku ir jākustās, jāceļas, jāvicina rokas, lai signalizētu, ka mēs atrodamies savā kabinetā? Vai tiešām tādā veidā tiek panākts priekšsēdētājs kundze, ka mēs savā birojā nodarbojamies ar sportu ik pēc pusstundas vai ik pēc ceturdaļas stundas? Varbūt patiešām vajadzētu šo intervālu samazināt līdz ceturdaļas stundai, lai mēs ar sportu varētu nodarboties vairāk. Stabatī kungs saka priekšsēdētāji, mēs eh, šo priekšlikumu izskatīsim. Eh, varbūt, ka būtu iespējams pārvietoties no biroju uz biroju. Tālāk vārds Iljanam Kvičakam. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По стечение на обстоятелствата се изправям пред тази авторитет. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, nesenie, uh, gribu runāt par neseniem notikumiem. Esam joprojām uh, šokā par teroristu veiktiem atentātiem Parīzē. Tos ir nosodījušas liberālās partijas un katrā ziņā mēs uh, uzstājam uz to, ka uh, dažādība nedrīkst uh, kultivēt terorismu, bet tieši ar dažādību ir jācīnās pret uh, terorismu. Šis ir bijis tāds uh, ārkārtīgi anahronisks uh, uh, izpausmes akts, par ko grib runāt Bulgārijā. Par to jau tika runāts novembrī. Te ir runa par uh, pārkāpuma konstatējumu, uh, ko konstatēja manā valstī vēlēšana komiteja. Uh, Un eh, te grib izmantot dažus vārdus bulgāru valodā. Eh, katrā ziņā šis konstatējums eh, ir pārkāpums 10. pantā un 9. pantā ietver konvencijai par nacionālo tiesību pārstā, aizstāvēšanu un tāpat arī pamatiesību hartas punktu pārkāpums. Es gribētu, lai arī mana valsts būtu Eiropas demokrātisko vērtību augstumā. Thank you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 Nākamais runātājs ir Makārtija kungs. Met, mets kārtīs. To... Paldies priekšsēdētāji. Lai panāktu to, ka īrijas iedzīvotāji maksā 43% eh, par, par īrijas banku, par Eiropas banku krīzi, valdība ir ieviesusi virkne nodokļu, kas rada grūtības daudzām ģimenēm. Šie nodokļi nekādā veidā nav noveduši pie uzlabotiem pakalpojumiem. Tie ir bijuši netaisnīgi un vērsti pret tie tiem, uh, kuriem ir zem ienākumi. Īrijas iedzīvotāji sūta skaidru vēstījumu, ka viņiem šī situācija ir apnikusi un simtiem tūkstoši cilvēku ir piedalījušies uh, demonstrācijās pret šiem nodokļiem. Mm, Īrijas valdība neatbalsta viņa iniciatīvu, taču īri uzskata, ka kārtējie nodokļi uh, pieliktu galīgo punktu daudzu ģimeņu finanšu situācijai. Uh, Eh, daudz viet ir eh, ieviesti maksimālie nodokļu griezti, kas parāda, ka šai nodevē nav nekāda sakara ar no ūdens ietaupījumu. Ir jāsaprot, ka šis ūdens nodoklis tiks sakauts un būs jāveido jauna politika, kas tiks uh, balstīta godīgumā un vērsta pret taupības politiku. Paldies! Tagad nākamā runātāja Karima Delī. Cienījamie kolēģi, vakar Parīzē un visur citur Eiropā un pat arī citur pasaulē uh, bija miljoniem cilvēku, kas vienojās un teica, uh, mums nav bail. Mēs esam šeit, lai pastāvētu uz savām vērtībām, uh, pret šiem uzbrukumiem, tiesībām izteikties. Mēs sakam, mēs vēlamies dzīvot un palikt kopā. Šī ir uh, tāda liela izdevība pēc tām bailēm, ko esam piedzīvojuši. Vakar mēs piedzīvojām tādu lielu dažādības vienotību un uh, esam demonstrējuši savu vēlmu turpināt ceļu kopā, vairāk kā jebkad. Kopā visi būvēsim, veidosim Eiropu, Eiropu, kas iekļauj katru cilvēku kur katram cilvēkam būs sava vieta, jo Eiropā neviens nedrīkst justies apdraudēts, tāpēc, ka viņš ir žurnālists, viņš ir ebrejs, policists vai imigrants. E, ir cilvēki, kas e, baidās no šādas vienotības, e, bet šādas bailes ir nesaprotamas, skatoties uz pēdējo dienu notikumiem. Mums ir jāsaka šiem cilvēkiem, mums ir jābūt stipriem. Mēs visi kopā esam stipri un mums nav jābaidās, un tāpēc ir nepieciešami visi cilvēki kopā, lai šādu sabiedrību veidot. Noslēgumā gribu teikt, ir tāds meksikāņu sakām vārds, ka viņi gribēja mūs eh, aprakt, bet viņi nezināja, ka mēs esam graudi, graudi, no kuriem aug brīvība un demokrātija, tāpēc uzņemsimies savu atbildību. Paldies! Paldies! Delī kundze tagad lūdzu Džuliemoj. Priekšredētājas kundze šodien vēlos pievērst uz jūsu uzmanību ļoti nopietnam apdraudējumam, kas, kas skar Sardīniju nelielu salu uh, vidusjūrā. Sardīnijā ir uh, plašs uh, dzīvnieku biotopa, bet šobrīd Sardīnijā, Sardīnija apdraud radioaktīvie atkritumi. Un gan iedzīvotāji tiek apdraudēti, tā ir viena svarīga lieta, bet arī tas, ka pastāv iespēja, ka tur ir pat radioaktīvie un uh, atkritumi, kas uh, var apdraudēt gan cilvēkus, gan uh, dzīvniekus. Tāpēc vēlos pievērst jūsu uzmanību Sardīnijas liktenim. Izskatās, ka Sardīnijā ir iespējama iespējama radioaktīvo atkritumu noplūde, tāpēc arī rīkosimies pēc iespējas ātrāk. Paldies! Nākamais runātājs ir Fontulis Kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Eiropā šobrīd plosās Vārdarbība mēs, protams, esam visi pret vārdarbību, pret teroristiem, bet uh, izskatās, ka situācija Grieķijā mēs nenosodām. Kopš uh, mēs esam ievēlēti par Eiropas parlamenta deputātiem, mums uh, arvien pienāk draudi, mēs vairāk kārt esam runājuši par to, esam runājuši arī par sabiedriskās kārtības ministru un par to, ka ir nepieciešams mūs aizsargāt, un 24. decembrī kāds nezināms cilvēks uzrakstīja mūsu virojos e, eh, saukļus ar draudiem, un mēs ziņojam par to arī policijai. Jaungada naktī mūsu biroji, birojos tika e, iemests spridzeklis, un nekas nenotiek, policija nereaģē, tāpēc mēs vēlamies lūgt Eiropas parlamentu atbalstu tā, lai e, Grieķijas e, valdība panāktu to, lai mūsu biroja tiktu apsargāta un mēs varētu strādāt drošībā. Teroristi 2013. gada novembrī ir pat uh, nogalinājuši uh, mūsu darbiniekus, tāpēc tas ir ļoti nopietni. Lielas paldies, tagad Jokošs Karcisa kungs. Paldies, priekšsādātāji. Grieķijā 25. janvārī ir paredzēts vēlēšanas, un tas nozīmē, ka atkal tiek runāts par Grexitu, par to, ka Grieķija aizstājas no Eirozonas, un pat par uz 25% šobrīd tiek rēķināta iespējamība, ka Grieķija izstāsies. Mēs, uh, Grieķijas iedzīvotāji, Eiropas uh, parlamenta deputāti, mēs Mēs vēlamies šo situāciju risināt, bet ko mēs īsti varam darīt? Pirmam kārtām ir ļoti svarīgi rīkoties pēc tā, ko, par ko esam vienojušies, un ir ļoti svarīgi, lai mēs restruktūrētu mūsu parādu. Un ja mēs rīkosimies pietiekami ātri un efektīvi, tad mēs, protams, varēsim izvairīties no negatīvām sekām mūsu ekonomikai un nebūs nepieciešams, protams, nevienam izstāties E, es ļoti atvainojos, saka priekšsēdētāji, ka laiks nebija pareizi uzstādīts, bet tagad lūdzu Daniels Būda, kuru es šobrīd neredzu, un tas nozīmē tagad lūdzu Tun un Hoņštains kundze. Priekšsēdētāja kungs. Mēs zinām, ka jūs uzskatāt, ka cilvēku tiesības nekādā gadījumā nedrīkst būt pārkāptas. Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, ka ir kāda Eiropas Savienības valsts, uh, eh, kurā uh, eh, aizsargā ir kāda pilsoņa tiesības, bet pēc tam deportē šos cilvēku uz kādu citu valsti, uh, kurā savukārt šai personai draud reāli, reāls, reāli apdraudējumi. Šeit mēs runājam par Muratbeku Katebajevu, kurš Polijā ir saņēmis uh, Eh, politiskā bēgļa statusu, bet šobrīd atrodoties Spānijā, viņu e, draud deportēt. Tāpēc arī aicinu, sirsnīgi aicinu deputātus no Spānijas dariet arī no savas puses visu, lai nekādā gadījumā nepieļautu šīs personas izdošanu, jo viņam reāli draud spīdzināšana viņa valstī, viņu, eh, viņam draud necilvēciskā apiešanās. Ir ļoti svarīgi, ja kāds bet kāda persona ir saņēmusi politiskā bēgļa statusu vienā valstī, lai arī citās Eiropas Savienības valstī šie, šis status tiktu garantēts. Paldies! Būdekungs, jūs varēsiet savukārt izteikties pēc tam, bet tagad lūdzu Tonino Pikula kungs. Paldies priekšsēdētāji. Horvātijā vairs nav uh, zvejniecības, eh, mazā, mazas zvejniecības personiskajām vajadzībām, personiskajiem mērķiem. Agrāk ļoti daudz iedzīvotāji vairēja šādā veidā pabarot sevi, savu ģimeni, ja tīpaši tie, kas dzīvo uz nelielām salām, mēs saprotam, eh, kā šī situācija ir attīstījusies, eh, fondi, jā, e, ir, ja mēs runājam par zivju krājumiem, tad, protams, ir nepieciešams zivju krājumus aizsargāt, bet zvejnieki, kas zvejo tikai nelielu daudzumu, tikai savām vajadzībām, kā viņi var apdraudēt zivju krājumus, drīzāk tie būtu zvejnieki, kuri profesionāli ar to nodarbojas, kuri zvejo lielos apjomos. Mēs esam daudz runājuši par to, ka ir nepieciešams dažādot aspektus. Tiek tika runāts pat jau iestāšanās brīdī, lai nekādā gadījumā eh, šos mazus zvejniekus neapdraudētu. Paldies! Danke, die nächste Rednerin ist. Paldies! Nākamā runātāja Kašetu Kienge. Grācie, e, ehm, signor prezidente. Paldies, priekšsādātāji! Eh, Eiropa eh, Parīzē runāja vienā balstī, balsī un izteicās par eh, izteiksmes brīvības un demokrātijas aizstāvību visās valstīs un jebkurā valstī. Mēs nedrīkstētu aizmirst arī Āfriku pirms dažām nedēļām. Šeit parlamentā mēs piešķīrām Saharovu balvu, bet pirms dažām dienām viņa vadītās slimnīcas konti tika iesaldēti. Un Eiropas Savienībai, manuprāt, ir skaidri jānorāda, ka nedrīkst pieļaut šādas cilvēktiesību pārkāpums, kāds ir nietocis Kongo. Eiropa jau pauda savu balsi Parīzē, bet nedrīkst aizmilst arī Kongo, Boko Haram un citus notikumus, kur, saparībā, kur sakarībā, kā jau mēs dzirdējām, parlaments turpinās savu darbu. Arī Kamerūnā ir notikuši uzbrukumi ciematiem pēdējās dienās, un mums ir jārīkojas, jārēģē. Mums ir, eh, mēs nevaram ignorēt bērnu. Eh, cerības Eiropai ir jābūt un eh, jānodrošina savu klātbūtu un jāvada starptautiskie spēki. Paldies, Kengis kundzei. Tālāk vārds precela kungam. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es gribētu paust visdziļāko cieņu tiem žurnālistiem un karikatūristiem, kas kalpojot mūsu liberālajai sabiedrībai tika nogalināti Parīzē, arī pret tiem policistiem, kas tika nogalināti par to, ka viņi pildīja savu pienākumu pret valsti, un arī pret tiem upuriem, kuri vienkārši bija daļa no mūsu sabiedrības, un kurus, kurus šie teroristi tik ļoti ienīda. Es vēlos paust līdzjūtību teroru upuru radiniekiem. Eiropa šobrīd ir ļoti nodarbināta ar vainīgo meklēšanu šajā notikušajā, tā vietā, lai pievērstos uh, minoritāšu kopienu situācijai. Un uh, tiek diskutēts par vērtībām, taču mums patiesībā vajadzētu uh, sārunu par mūsu kopējo vērtību stiprināšanu, lai mūsu sabiedrība varētu stāvēt pretī šādam terorismam. Paldies! Tālāk vārds Angelikai Mlinārai. Danke, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc eh, traģiskajiem Parīzes notikumiem valda skumjas un bailes. Mēs baidāmies, jo mēs nezinām, kādas sekas eh, uz mūsu turpmāko dzīvi atstās šie pēdējās nedēļas notikumi. Man ar sāpēm jāsacina, ka brīvība un demokrātija ir vērtības, kas ir jāaizstāv, un brīvā sabiedrībā uh, Tās ir vērtības, par kurām ir vērts iestāties ar visiem spēkiem, vienmēr un neatkarīgi no tā, no kuras puses nāk apdraudējums. Liberālā demokrātija ir tāds jūtīgs augs, kas ir jāpasargā. Vai tas būtu nāvis soda atjaunojums vai uh, imigrācijas politikas uh, pārstiprināšana? nozīmētu apdraudējumu tai brīvajai sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam. Tā vietā mums ir vajadzīga lielāka demokrātija, lielāka viedokļu brīvība. Tam ir vajadzīga arī drosme aizstāvēt šīs vērtības ar pareizajiem līdzekļiem. Paldies, un tālāk vārds Danielam Būdam. Paldies! Es gribētu izteikties par Rumānijas sarežģīto situāciju. Rumānija tiek uztvērta kā otrās klases valsts jau kopš 2007. Eh, gada, un eh, te tika atteikta iestāšanās Schengenas zonā. Šodien visas Rumānijas robežas atbilst tehniskajām prasībām, un to jau ir atzinušas arī atbildīgās personas. Uh, Rumānija izplata stabilitāti un drošību gan reģionā, gan Eiropas Savienībā, taču neraugoties uz to, Rumānijai bez pamatojuma tiek atteikta iestāja Schengenas zonā, un šāda situācija nav pieņemama tādai Eiropai, kas sevi uztver nopietni. Un uh, tas kavē daudz uzņēmumu darbību, kavē Rumānijas preču un iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, tāpēc ir skaidri jāsaka, ka Rumānijai kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm jābauda vienlīdzīga attieksme. Un, uh, Rumānijas iestāšanās Schengenas zonā ir ne tikai Rumānijas tiesības, bet arī Eiropas valstu pienākums. Paldies, un tagad vārds Nīdermiller kungam. Paldies, priekšsādātāji. 2011. gadā Eh, Eiropas eh, stratēģija Romu eh, kopienas jautājumos tika pieņemta, tāpat arī ir izstrādāti dokumenti kopš tā brīža, bet situācija nav mainījusies. Šodien Eiropā un Eiropas Savienībā Romu kopienai, nodrošinātāja mājokļi, tāpat kultūras un izglītības iespējas. Tur visur Romu kopienas pārstāv cieši no diskriminācijas. Uh, man nerodas tāda sajūta, ka Eiropas parlaments un komisija uzskata, ka situācija ir kārtībā. Es nezinu, kurš ir atbildīgs par uh, šiem Romu kopienas jautājumiem Eiropas uh, komisijā. Mēs runājam par Eiropas pilsoņiem, tādiem kā es vai jūs, priekšsādātājs kundze, tāpēc es gribētu griezties pie Eiropas parlamentu un komisijas un aicināt risināt Romu jautājumu efektīvākā veidā. Paldies! Paldies Nidermiller kungam. Nākamā runātāja ir Beatrikse von Štorka. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Godātie kolēģi, ne tikai politiķi gādā par politiku, pietiek ar vienu vienīgu vārdu, lai saceltu trauksmi, un šis vārds ir Grexit. Uh, Nu, šis eh, vārds eh, figurē Vācijas eh, valdības aprindās, un tas ir kļuvis par tādu vilšanās un apdraudējumu simbolu. Vīlušies ir Vācijas vēlētāji, kuriem vajadzēja balsot par trešo Grieķijas glābšanas pakotni. Apdraudēti ir arī Grieķijas vēlētāji, jo viņiem nebūtu nav jāglābja savas bankas. Uh, Un šāda situācija ir uzskatāma par nedemokrātisku. Eiro nefunkcionē, tas laupa daudziem miljoniem cilvēku darba vietu, un uh, tas uh, traucē arī mūsu demokrātijai. Nevis valūta ir Eiropas kodols, bet gan demokrātija. Sargāsim labāk to. Paldies! Nākamais runātājs ir Kristiāns Silvio Bužoj. Atacul terorist lași din redacția Charlie Hebdo și evenimentele din orele următoare Paldies! Un doliat Franța și au șocat o lume întreagă. Marșul solidarității de la Paris de ieri cu peste un milion și jumătate. Runājot par eh, šo Charlie Hebdo situāciju, valda pilnīgs šoks un vakardienas gājiens Parīzē liecina par to, ka Eiropas iedzīvotāji nenotrīc terorisma priekšā, gluži pretēji tie vienoti iestājas par brīvību un solidaritāti. Mums ir jāturas kopā cīņā pret ekstrēmismu un reliģisko netole, netoleranci, un ir jāpastiprina arī institūcija cīņa pret terorismu, jāveido stratēģijas, lai likvidētu terorismu cēloņus. Es paužu savu līdzjūtību cietušo un bojā gājušo ģimenēm, kas eh, cieta šajos teroru uzbrukumos Francijā. Paldies! Nākamais runātais ir X Bajē. Paldies, priekšsādātāji. Uh, runājot par uh, deflācijas risku, kas pastāv Eiropas Savienībā, par to jau ir izteikušās attiecīgās institūcijas, ir uzkrājies parāds, ir uh, samazinājies uh, patēriņš, palielinājies uh, bezdarbs, uh, daži runā par uh, naftas un degvielas cēnu labēlīgo dinamiku, bet vai uh, to pietiks, jo uh, arī taupības politika rāda, kāda ir tās negatīvā ietekme arī tīri sociālā un no ekonomiskā ziņā. Pirmie soļi tiek uh, spērti, lai nodrošinātu atveseļošanos. Uh, komisija par to ir izteikusies, bet domāju, ka šodien ir jāiet tālāk un ir jādara divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārtām ir jāneutralizē valstu parādi, lai varētu valsts atgūties, ir jāmaina deficīta aprēķina ne tikai uh, Uh, šajā um, publiskajā daļā, un otrām uh, kārtām ir nepieciešams uh, novērst deflācijas risku, atvesļot ekonomiku un jāveicina privātās investīcijas, jāveic plaši pasākumi, lai veicinātu publiskās investīcijas, un tāpat arī jānodrošina labāks nodrošinājums darbietām. Paldies! Paldies Bajē kungam, un pēdējā runātāja manā sarakstā ir Klara Ehēnija Agilēra Garcija. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēlos runāt par situāciju, kas ir izveidojusies Spānijā, cilvēktiesības tiek pārkāptas. ANO komisārs saka, ka ir ļoti svarīgi zināt savu vēsturi, tā veido cilvēku identitāti. Un šobrīd situācija ir ļoti traumatiska. Šobrīd ir tā, ka e, ir personas, Franko upuri, kuru, kuras ģimenes, e, kuru līķi ģimenes pat nemaz nevar apglabāt. Šī situācija ir traģiska un tāpēc arī ir ļoti svarīgi nepieļaut šo situāciju. Ļoti svarīgi, lai manā reģionā tiktu atjaunotas demokrātiskais līdzsvars, lai ģimenes varētu apglabāt savus mirušos. Un šobrīd tiek ierobežota brīvība un nekāda kompensācija arī netiek izmaksāta. Manuprāt, šo situāciju vajag pēc iespējas ātrāk risināt, tāpēc es par to runāju plenārsēdē. Paldies, Agilēra Garsie kundze. Un līdz ar to mēs esam pabeiguši eh, runātāju sarakstu. Un 2015. gada 13. janvārī 9.00 eh, mēs atsāksim plenārsēdi. Eh, darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā, bet šodienas sanāksme līdz ar to slēdzam. Jauka vakara!